Il presidente. Priekšsēdētājs. Buongiorno. Buongiorno. Labrīt. Labrīt visi. Okay. Labrīt visiem. Atklājam šīs dienas sēdi ir paziņojums no Lībe komisija, komitejas. Viņi ir nolēmuši uh, Uh, nosūtīt starp iestāžu sarunām atbilstoši pirmajam punktam, 69. pantam uh, reglamentā. Attiecīgie ziņojuma nosaukumi ir pieejami uh, parlamentu mājaslapā atbilstoši 69 panta otrajam punktam politiskā grupa vai grupas deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidēji obligāto minimumu, var rakstiski pieprasīt līdz nākošās dienas beigām, tātad 13. februārim pusnaktī, lai lēmums par sarunu sākšanu tiktu izvirzīts balsošanai. Ja šī punkta pirmajā daļā noteiktajā termiņā šāds pieprasījums nav pieņemts, tad komiteja var uzsākt sarunas. Un pārējiem tagad pie mūsu darba kārtības. Tagad Gardīnī kundzes ziņojums eh, par Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Un bez kavēšanās dodu vārdu referentei Gardīnī kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs eh, rakstam skaistu lapas pusi Eiropas Savienības vēsturē, un tieši tāpēc uzreiz gribētu pateikt visiem, kas pie tā ir strādājuši, pie šī labā rezultāta, sākot ar eh, referentiem. Un tāpat pateicos visam parlamentam, kas ir eh, nodemonstrējis ar savu elastību un ar savu spēju saglabāt šo Eh, šī konkrētā mehānisma mērķi, tad mēs runājam par Eiropas Savienības cilvēks aizsardzības mehānismu, un ka visā šajā kontekstā mēs spējām pārvarēt arī tādas zināmas eh, šaubas un varbūt kaut kādu negribību, kas parādījās eh, zināmos etapos, un esam parādījuši savu nostāju. Un uh, Eirobarometra dati rāda, ka Eiropas Savienības e, pilsoņi vēlas redzēt, lai būtu civilās aizsardzības mehānisms, e, bet ceļš tad, kad notiek dažādas katastrofas, jo bieži vien valstīs mēs netiekam galā vieni paši. Un pieredze ir tāda, un ir notikuši ugunsgrēki, tīpaši vasaras periodā Portugālē, tāpat Grieķijā. Uh, Eh, kur eh, ir eh, zaudētas simtiem cilvēku dzīvības, un tāpat arī ir ekonomiskie zaudējumi, un Eiropa, kurai gan jau pastāv civilās aizsardzības mehānisms, tomēr tā nav spējusi tā ātri reaģēt. Un Šodien varētu teikt, ka no nu, apmēram pēc gada saziņas procesa ar komisiju un paldies uh, komisijai par uh, izpratni un Stilienīdis kungam par uh, viņa sadarbību. Mums tagad būs instruments, uh, kura rezultātā mums būs rescue instruments. Kas ir rescue? Tas ir jauns instruments, kuram būs paredzēti papildus resursi, papildus tam, kas jau pastāv un kas jau ir dalība valstīm. Un rescue mērķis tik tiešām ir stiprināt Eh, rēģēšanas kapacitātes tur, kur tas ir nepieciešams. Eh, protams, tiks stiprināta arī preventīvā darbība un eh, Eiropas Savienība nu, palīdzēs, varēs palīdzēt valstīm tikt galā ar katastrofām, vai tā būs dabas katastrofas, vai arī, diemžēl, būtu arī citi gadījumi, teiksim, varbūt saistībā ar ķīmisku, radioloģisku vai kaut kādu kodolu piesārņojumu vai nelaimēm. Un uh, ir pētījumi, kas parāda, ka uh, ugunsgrēki par 20% palielina CO2 izmešas uh, gaisā, un tā tad ir tik daudzi aspekti, kurus mēs varētu labāk pārvaldīt ar šo mehānismu. Un vēl gribētu, kā mm, itālieti pateikt, 26. Eh, janvārī Giuseppe Gianbelletti, kas ir eh, Itālijas civilās aizsardzības, nu, tā kā tēvs, nu, jāsaka, ka eh, zināmā mērā gribētu ziedot, tā kā veltīt šo, šo, šo dienu viņam. Un tāpat arī ka, nu, izveidojam tādu kā Erasmus, varētu teikt, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai esošā sadarbības starp dalību valstīm paplašanās plašāk un lai būtu arī Eiropas līmeņa apmācības standarti. Tāpat esam arī strādājuši pie atzīšanas tām personām, kas ir izcēlušās ar uh, savām civilās aizsardzības eh, kapacitātēm savās dalību valstīs, un eh, šo lomu noteikti ir nepieciešams atzīt, un tāpēc eh, gribētu veltīt šo dienu tam cilvēkam, ko es minēju, un kurš to visu arī panācis. Paldies! Jā, Zamberleti kungu mēs tiešām labi pazinām. Attīstības komitejas vādā Zofko kungs lūdzu. Grazie, senjor. Kundze poštovani predsjedavajući poštovane kolegice i kolege uvaženi povjereniče na početku bih željela. paldies priekšsēdētāji es e, gribētu uzteikt gardīnī kundzi jo viņa ir veikusi ļoti labu darbu strādājot pie e, civilās aizsardzības e, mehānisma Eiropas Savienībā. Un tāpat gribētu pateikties arī komisāram Stiljanidis kungam. Es eh, biju referenti atzinumam un uzsvēru, ka nepieciešams stiprināt nacionālās eh, kapacitātes eh, civilajai aizsardzībai tā, lai mehānismi dažādās valstīs un dalību valstīs būtu ar papildinošu raksturu. Jaunajam instrumentam vajadzētu būt vērstam uz risku novēršanu Mums ir bijuši daudzi mežu ugunsgrēki pēdējos gados un mm, Eiropas dienvidos, un mums tiešām ir nepieciešams spēt reaģēt. Gribētu lūgt, lai tās valstis, kuras nespēja pelnībā piedalīties, lai tās Eh, saņemtu kaut kādus līdzekļus eh, transportam, teiksim, apmēram 50%. Tas ir ārkārtīgi svarīgi Horvātijai. Horvātija, Horvātijai tas ir reāli ir nepieciešams, un tas eh, tiešām būtu ļoti svarīgs, svarīgi visiem preventatīviem pasākumiem. Tāpat arī ir rescue, rescue mehānisms tam, Vienmēr vajadzētu ļaut dalību valstīm eh, kontrolēt eh, faktisko izvietošanu dalību valstī. Gribētu pateikties jums par šiem mehānismiem, kas ļaus Eiropas Savienības pilsoņiem nejusties izolētiem. Paldies! Un eh, tagad komisijas vārdā Stilienīdas kungam vārds lūdzu. Un paldies arī, ka esat klāt šodien pie mums. Thank you. Paldies, priekšsēžkungs, darbie kolēģi! uzrunāju jūs pirms nedaudz vairāk kā gada. Toreiz prezentēju mūsu priešlikumus, kā stiprināt mūsu Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Šodien, kad pagājis gads, parlaments balsos par visambiciozāko Eiropas civilās aizsardzības sistēmu, kāda jebkāda ir pastāvējusi. Šodien parlaments balsos par ko tādu, par ko pirms dažiem gadiem politiski vēl pat nespējām domāt. Darbie draugi, teikšu godīgi, tas bija grūts darbs. Tas nebija viegli pārliecināt dalībvalstis piekrist šim, š, šiem sistēmas pilnveidojumiem. Bet visbeidzot mums kopīgi izdevās šos ambiciozos mērķus sasniegt. Un tieši tādēļ esmu šodien lepns, ka esmu Eiropietis, Eiropas pilsonis. Vēlos paust sirsnīgu pateicību referentei Elizabetei Gardīnī kundzei par viņas līderību Un, protams, vēlos pateikties visiem dārgiem kolēģiem, Zelenai Zovkai, eh, dārgam kolēģim Fernandešam un eh, referentiem no citām politiskajām grupām. Paldies arī e, parlamenta grupām un parlamentam kopumā, kas ar plašu vairākumu atbalstīja šo e, ļoti ambiciozo iniciatīvu. Rescue EU būs kļūs par realitāti, eh, kad būs atkal jācīnās ar mežu gunsgrēkiem, un tādējādi mēs spēsim labāk sargāt savu pilsoņu dzīvības un viņu pārticības pamatu. Jūs pamatoti Uh, uzstājāt uz to, ka ir vairāk līdzekļu jāparedz ātrai rēģēšanai katastrofu gadījumos. Mēs cieši strādājam ar dalībvalstīm, lai iedarbinātu iespējami ātrāk tā saucamo Rescue EU pārejas periodu, lai šīs katastrofu uh, instruments varētu būt jau uh, operatīvs šogad un 2020. gadā. Tātad paldies jums par jūsu atbalstu un pozitīvo pieeju. Taču nelolosim ilūzijas. Dabas katastrofas nebeigsies. Taisn otrādi, mums ar tām nāksies saskarties tikai biežāk un tās būs vēl smagāks tādēļ, ka ir klimata izmaiņas. Un ar to nāksies viens atdzīvot. Tādas ir klimata izmaiņas sekas. Tādēļ mums ar Rescue EU palīdzību ir labāk jāsagatavojas šīm katastrofām, kuras mūs gaida klimata izmaiņu rezultātā. Dārgie kolēģi, ar šo jauno likumdošanu mēs arī liekam lielāku uzsvaru uz prevenciju un profilaksi. Eiropas parlaments ļoti skaidri ir paudis ka tā ir prioritāte. Tādēļ esam pielikuši visas pūles, lai radītu sistēmu, kas sniegt labāku uh, atbalstu dalību valstīm informācijas apmaiņai un palīdzības saņemšanai vienam otrs. Darbie kolēģi, šodien pat pieticīgi runājot, mēs varam sacīt, ka Eiropas civilajā aizsardzībā sākas jauna ēra. Tā ir Eiropa, kas sargā. To visi mēs varam sacīt saviem pilsoņiem ar prieku. Un es gribētu pabeigt savu runu, vēlreiz uzsverot, ka varam lepoties ar šo sasniegumu. Paldies par jūsu ieguldījumu un paldies par jūsu uzmanību. Paldies komisāru kungam un tagad no budžeta komitejas Fernandes kungs uz vienu minūtu lūdzu. Prezident, Paldies, priekšsēžkungs! Eiropa, kas sargā, ir nepieciešamība. Cilvēku dzīve vai aizsardzība ir absolūtā prioritāte. Portugālē mēs piedzīvojām milzīgu apjomu traģēdiju. Vairāk nekā simt cilvēku zaudēja dzīvības mežugunsgrēkos. Tas nedrīkst atkārtoties. Šis jaunais mehānisms pasvītro Eiropas Savienības solidaritāti. Un tas, protams, neatrisinās visu, tā nav panacēja, taču civilās aizsardzības stiprināšana un solidaritātes stiprināšana šajā jomā patiesībā tikai stiprina solidaritāti. Eh, suverenitāti, atvainojos. Tātad Dalība valstis vēlas savus pilsoņus, savus cilvēkus eh, labāk sargāt un eh, labāk eh, sagatavoties dabas katastrofām, tā ir profilakse, bet tomēr bija finanšu ministri, kas nebija sevišķi priecīgi par šo nolīgumu. Notika strīdi par 200 miljoniem. Smieklīgi summa, ja runājam par to, ka tas ir paredzēts laika posmam līdz 2020. gadam. Bet, nu, paldies arī komisāram Stiljanīdim un referentei Gardīnī mums kopā tomēr izdevās panākt šo vienošanos, kas nebija tik viegli un kas parāda, ka Eiropas Savienībā cilvēku dzīve ir visaugstākā vērtē. Nākošā um, Mlīneras līder, līder, kundze un uh, uh tautas uh, partijas uh, vārdā tagad Gambus uh, kungs. Uh, Um, minūte 30. Aicinu visus ievērot uh, viņiem atvēlēto runāšanas laiku. <coughs> Paldies! Priekšsēža kungs, komisāra kungs. Eiropa balstās uz solidaritāti un solidaritāti starp tautām. Tas ir jāsaka tieši šeit, Strasbūrā, plenāra sēdē. Ja saskarāmies ar šādiem notikumiem, šādām katastrofām, eh, kuras ir nenovēršanas, tad tam ir jāparādas praksē. Portugālē un Galīcijā bija eh, baisi meža ugunsgrēki 2017. gadā. Un mums ir jāsaka, ka ja Eiropa nebūs pirmā, kas rēģēs šādā katastrofā, tad kaut kas nav kārtībā. Civilās aizsardzības mehānisms ir labs instruments, kuru var arī kombinēt ar Eiropas solidaritātes korpusu. Mēs esam lepni eiropieši un uh, varam arī visiem izaicinājumiem būt gatavi. Paldies referentei Gardīnī kundze par lielisko darbu. Un uh, paldies priekšsēžkungs arī sociālistiem un demokrātiem Tagad sociāls demokrātu vārdā uzstāsies deputāts Andrulākis. Pēdējo gadu gaitā daudz Eiropas pilsoņi ir izjutuši, eh, ka Eiropas saimnes institūcijas ir no tiem attālināts. Tādēļ mēs vēlamies būt labāk, um, būt gataviem dabas katastrofām. Un tieši tādēļ mēs arī ieviesām e, šo civilās aizsardzības mehānismu, respektīvi vēlējāmies esošo mehānismu stiprināt, kas pastāv Eiropas Savienībā. Sabiedrības neaizsargātāko locekļu aizsardzība dabas katastrofu gadījumā ir obligāta. Šie cilvēki ir jāsargā, šīs katastrofas ir notikušas Portugālē un citās valstīs, un ja saskarsimies ar nākamo katastrofu, tad tas būtu neiedomājumi, ka um, mēs atkal tikai runātu, kā eh, varētu risināt šīs situācijas. Bija arī atentumā uh, eh, eh, mežugunsgrēki ar simtiem uh, cilvēku dzīvību, kas prasīja mums tad jārada kopīgi risinājumi šīm situācijām. Mums ir visiem kopā jāstrādā pie tā, kā rast atbildi šādiem izaicinājumiem jāpārvar visi šķēršļi, kas vēl pastāv, jo e, solidaritāte nav pašmērķis, bet tā ir nepieciešamība. Un arī budžeta politika šeit ir jāpakārto e, šim augstākam mērķim. Dalībvalstīm ir arī jādara tas, kas ir viņu pienākums. Ja visi kopā strādāsim tiecoties uz šiem mērķiem, tad varam arī jaunas uh, ugunsdzēsības lidmašīnas un helikopterus iegādāties, lai palīdzību ātrāk nogādātu tur, kur tā nepieciešama. Pirmo reizi esam radījuši iespēju Eiropas uh, uh, aizsardzības mehānismu radīt, lai stiprinātu nacionālas kapacitātes Grieķijā, kur ir ekonomiskā krīze, kas ir novājinājusi valsti, ir nepieciešams papildināt nacionālas aizsardzības mehānismus ir jāstrādā arī pie profilakses, pie prevencijas uzlabošanas. Mums izdevās padomus priešlikumu noraidīt, kas vēl, bija vērts uz mehānismu vājināšanu. Mums izdevās apstiprināt komisijas priešlikumu. Tātad e, šeit ir paredzēti profilaktiski pasākumi visām dalībvalstīm, lai katastrofa aizsardzību vai cilvēku aizsardzību stiprinātu. Eiropas pilsoņiem neatkarīgi no tā, kurā valstī tie dzīvo, ir jāsargā e, šādu katastrofu gadījumā, un tas ir jādara efektīvi. Paldies, un tagad EKR grupas vārdā Gērikas kungs pusotra minūte. EKR vārdā gribu Gardīnī kundzei, komisijas e, kolēģiem un padomas kolēģiem teikt paldies. Paldies, e, ka izstrādājat šo starp institūciju vienošanos. Mēs esam visi kopā intensīvi strādājuši. Tas palīdzēs dalību valstīm pieprasīt papildus refurs, resursus, apkarot dabas katastrofas. Nu, piemēram, tā kā tas notika uh, ugunsgrēku gadījumā pagājušā vasarā, būs iespējams sniegt palīdzību. Būs iespējams arī uh, iegādāties uh, ugunsdzēsības lidmašīnas. Uh, Domāju, ka šeit ir izdevusies sadarbība, kāda līdz šim ir reti bijusi. Katastrofa aizsardzība ir tāds labs prakses sadarbības piemērs. Mēs varam uzņemties atbildību Eiropā un a, arī pasaulē. Paldies! Datan Makie kundze, pusotru minūtu. Paldies priekšstādātāji! Paldies uh, Gardīnī kundzei par ļoti labo ziņojumu. Ir uh, ārkārtīgi labi, ka uh, galu galā atbildība par civilās aizsardzības mehānismu ir Eiropas Savienības dalību valstu rokās, un Eiropas Savienības līdzekļi tiks izmantot tikai kā tāds pēdējais līdzeklis. Neviena atsevišķa dalība valsts nevar un tai arī nevajadzētu paļauties tikai uz uh, citām valstīm šādos gadījumos. Tas būtu bīstami un arī bezatbildīgi. Mēs zinām, ka, ja notiek katastrofa, tad ir jāspēj rīkoties ārkārtīgi ātri, jo pirmie momenti jebkurā katastrofā ir ārkārtīgi būtiski. Un, ja mēs vienkārši tādā gadījumā nedarītu neko un gaidītu, lai civilās aizsardzības spēki ierastos no citām valstīm un visu sakārtotu, tādā gadījumā sekas būtu ļoti smagas. Prevencija, protams, ir eh, vienmēr labākā darbība, bet Eiropas Savienībai šeit ir sava loma spēlējama. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt dalību valstis, prevencija un eh, reaģēšanas eh, kapacitāte. Tas ir jāuzlabo, un tāpat arī aprīkojuma sadarbspēja jāuzlabo, bet katrai dalību valstī atsevišķi vajadzētu uh, būt atbildīgai, lai tai būtu pareizais aprīkojums gadījumā, ja notiek katastrofa, bet, protams, sadarbības starp dalību valstīm ir ārkārtīgi svarīga. Mežu ugunsgrēki šeit tika pieminēti, un arī tur preventīvais darbs ir ārkārtīgi svarīgs, lai nepieļautu mežu ugunsgrēkus, un paldies, papadimuls kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas ir uh, viens no nedaudzajiem pozitīvajiem soļiem, ko esam šeit Eiropas parlamentā pēdējā laikā spēruši. Tas balstās uz uh, Eiropas parlamenta spiedienu turpināt pozitīvos uh, aspektus Stilianīdis kunga darbā veicinot parlamentu un komisijas sadarbību. Tik īstenots spiediens uz dažām dalību valstīm, lai varētu virzīties uz priekšu. Atskatāmies uz uh, traģiskajiem notikumiem, uz uh, mežugunskrēkiem Portugālē. Tie bija nāvējoši, un tāpat arī Grieķijā mežu ugunskrēki mans pārstāvētajā valstī. Grieķijā atcaucamies arī uz lielajām nelaimēm Itālijā, plūdiem un arī ziemeļu dalību valstis skāra katastrofas, piemēram, Zviedrijā meža ugunsgrēki. Līdz ar to ir nepieciešams kopējs eh, risinājums, jāapvieno visu dalību valstu centienu. Līdz ar to saņemam tādu tā kā labāku Eiropas iesaistu un pateicoties Eiropas parlamenta darbam. Uh, Priekšlikums tika būtiski uzlabots, tādēļ domāju, ka atbalsts parlamentā būs diezgan plašs. Paldies! Mandel, pre... Un tagad runātā individuālā kārtā, tagad uh, Mandelkungs pusotru minūtu. Aksta godātais priekšstādā, kungs komisāri, kungs arī kolēģi un kolēģis. Ziema manā dzimtenē Austrijā šogad parādīja, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji un citu glābšanas uh, spēki ir ļoti labi sagatavoti katastrofu situācijām. Tas notiek viedēji, vietējā un reģionālā līmenī. Mēs esam Eiropas eh, Savienība un mums jābūt eh, spēcīgiem, lai nebūtu atkarīgiem no palīdzības no ārpuses, ja notiek lielas katastrofas, ko nevar palīdzēt un kur reakcija ir nepieciešama pārreģionālā līmenī. Tādēļ man liekas, ka ir pareizi uh, ka Eiropas komisija ir eh, jaunu šo Eiropas civilās aizsardzības spēju mehānismu izveidojusi un sākus to veidot. Ceru, ka a, parlaments a, to atbalstīs. Mēs esam a, būtiski to uzlabojuši. Tas ir mazāk centrālistisks un a, a, ātrāka reakcija ir iespējama. Austrijas prezidentūras laikā darbs tika noslēgts un veiksmīgi. Un šeit mēs parlamentā Tagad varēsim balsot. Sākotnējais komisijas uh, priekšlikums uh, par vadības uh, līmeņa atrisinājumu esam pārgājuši pie sadarbības principu īstenojumu. Austrijas piemērs ir bijis ļoti nozīmīgs lai veicinātu šādu sadarbības piemēru un nebūtu atkarīgiem no palīdzības no ārpuses. Paldies! Kurš tagad ir Karls? Zariņo kungs nākošais. Paldies. Jā, pateicoties civilās aizsardzības mehānismam, Eiropas Savienībā varēs būs labāks integrēts mehānisms Ir eh, milzīgas eh, katastrofas bijušas Eiropas Savienībā pēdējā laikā, un tās ir aktualizējušas civilās aizsardzības mehānismu Eiropas Savienībā, balstoties uz eh, brīvprātīs principiem. Tātad nav trūkus solidaritāte, bet, kas bieži vien ir pietrūcis, bieži vien ir pietrūkuši adekvāti resursi, lai varētu dot nepieciešamo atbildi. Un tāpēc Rescue programma ir steidzama un ārkārtīgi svarīga, un Paldies eh, referentei eh, par šo lielo darbu, balstoties uz eh, kopīgu atbildību un solidaritāti. Eiropas Savienība varēs sniegt labu atbildī, palīdzību saviem pilsoņiem, un dalībvalsts varēs labāk uzlabot risku pārvaldību un varēs stiprināt esošos nacionālos pasākums. Tomēr, komisāra kungs, šīs politikas konkretizācija, nu, mēs nedrīkstam ar to apstāties. Uh, ir eh, jau ticis runāts par politiskajām grūtībām un eh, birokrātijas, kas eh, saistās ar šīm darbībām. Un runājot par daudzgadu finanšu plānu, tur nesen tika nosprausts jau prioritātes un tika publicētas likumdošanas prioritātes šī mehānisma finansēšanai. Un Nebūtu pieņemams tas, ja šis, eh, šis eh, saraksts netik ņemts vērā. Eiropas pilsoņiem ir šobrīd jau nepieciešams reskiju. Paldies, un tagad Ferreiras kungs minūte. Komisāra eh, kungs, priekšsētāja kungs, šis projekts ir ļoti veiksmīgs, sadarbība ir vēlama un nepieciešama, ja notiek katastrofas. It īpaši tad, ja katastrofas ir plašas jākoordinē spēku sadalījums, jākoordinē līdzekļu izvietojums. Eiropas Savienība vēl nav darījusi visu, ko varētu darīt. Atskatāmies uz 2017. gada smagajiem meža ugunskrēkiem Portugālē. Rīcība nebija tāda, kādu mēs varētu būt vēlējušies. Tagad jāparūpējas par to, lai līdzekļi netiktu īsinātu šiem projektiem, lai tiktu veicināta kohēzija, lai tiktu nodrošināta profilaktiska darbība. Katastrofas notiek, cilvēkiem jādod iespējas labot situāciju, bet vēl nav izdarīts viss, kas ir iespējams ļoti nozīmīgs, lai arī komandēšanas uh, ķēde paliek nacionālo valstu līmenī, jo tur situācija vislabāk zinām. Komisijas priekšlikums bija, ka ir tāda supranacionāla struktūra, un tas ir saistīts ar dažādiem riskiem. Laimīgā kārtā šāda pieeja ir tikusi mainīta un koreģēta. Paldies! Pārējām pie brīvā mikrofona sadaļas un Kabenrujas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sveikt šī mehānisma izveida Eiropā. Tas ir, tā ir solidāra atbilda, lai risinātu šos lielos izaicinājumus, bet tomēr gribu aicināt izdarīt Eiropas solidaritātes fonda mehānismā tā, lai mēs varētu attiecīgi pēc tam labot katastrofās notikušo Mums ir eh, jāstrādā, lai mēs labāk aizsargātu vīdi, lai būtu labāks eh, finansējums eh, pieejams darbam pēc katastrofām. Tāpat arī aprēķiniem saņēmēja reģionam jābalstās uz reālo IKP, uz iedzīvotāju, nevis uz kaut kādiem atsaucas cipariem. Mēs runājam par reģioniem, kur bieži vien ir ekonomiski sliktākā pozīcijā un uh, solidaritātes ietvaros ir nepieciešams palīdzēt. Es apzinos, ka uh, šis jaunais regulējums uh, ienes izmaiņas, bet mums nepieciešams sinerģijas arī ar citiem regulējumiem, lai būtu šis nepieciešamais finansējums. Marijas uh, kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Dabas katastrofas, uh, diemžēl, notiek bieži, un tās notiek klimata pārmaiņu dēļ pieredzējām lielas katastrofas, Atikā ļoti mm, smagi plūdi, nāvējoši ugunsgrēki. Simtiem cilvēku aizgāja bojā gan Grieķijā, gan Portugālē. Tāpat arī Itālijā notika ļoti postošas zemestrīces. Tas viss norāda uz to, ka Eiropai jāizveido patiesa Eiropas civilās aizsardzības spējas, lai uzlabotu mūsu reakcijas spējas. Mēs ejam pareizā virzienā un dalību valstīm jāsaprot, ka tās nedrīkst sodīt ar sankcijām tās dalību valsts, kas vēlas izmantot šīs eh, iespējas. Dabas katastrofas notiek eh, nejauši. Valstis nedrīkst sodīt uh, un tās valsts, kur šī problēma skar vissmagāk, ir dienvidos. Paldies, nākamā runātāja Kādenbachs kundze. Priekšsēdētāja kungs šodienas diskusija ļoti skaidri parāda, ka katastrofu aizsardzības spējas jārau, uz tām jāraugās vērtējot dažādas, dažādas aspektus vides aizsardzība, katastrofa aizsardzība, civilā aizsardzība. Mums ir ne, jābūt sagatavotiem un nepieciešams labas uzraudzības eh, metodas. Cerams, ka jaunie mehānismi, par ko lemjam, proti Eiropas civilās aizsardzības mehānisms, dos iespēju uh, Eiropiešiem teikt, ka katastrofu gadījumā Eiropa apvienojas, nevis ka atsevišķi reģioni uh, vairs neuzņemtos atbildību, bet tas nozīmē, ka ja notiek nelaime, tad Eiropa ir gatava palīdzēt ar finanšu, tehniskiem resursiem un zinātību, lai tur, kur ir notikusi katastrofa, dabas katastrofa vai arī cilvēkdarbības izraisīta katastrofa, darbūtu būtu pēc iespējas ātra un efektīva ar mērķi mazināt cilvēku ciešanas. Paldies! Rapē, kungs, nākošais. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisārė. Iš tikrųjų. Paldies priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Jautājums, par ko mēs diskutējam, ir ļoti nozīmīgs. Dažkārt ir tā, ka atsevišķa dalība valsts nespēja pretoties problēmām, ar ko sakra, saskars. Nu, piemēram, Baltkrievijā uh, kodola redaktors. Mēs jau zinām, ka šīs kodola spēkstacijas eh, būvniecība ir notikusi pārkāpjot starptautiskos eh, šīs nozares standartus. Šī kodola spēkstacija ir ārpus Eiropas eh, Savienības, bet tikai 20 km no mūsu robežām, un tas ir iespējams ļoti liels risks. Aicinu Eiropas komisiju uh, raudzīties un darot visu, lai iedarbotos uz Baltkrieviju tādā izpratnē, lai viņi respektētu visus starptautiskos uh, drošības standartus. Vai komisija plāno kaut ko darīt, uh, lai nodrošinātu nākotnes darbību? Paldies! Kaputo kungs, eh, beidzot eh, garās sarunas ir noslēgušās un būs Eiropas Savienības civilās aizsardzības eh, mehānisms. Jau 17. un 18. gadā notika milzīgas vētras, meža ugunsgrēku un tā tālāk. Civilās aizsardzības Eiropas mehānisms balstās uz brīvprātības principiem un Eiropas Savienība koordinē dalību valstu brīvprātīgo atbalstu tām valstīm, kurām nepieciešams atbalsts. Jaunā likumdošana ļaus dalību valstīm reaģēt ātrāk un efektīvāk katastrofu gadījumos, arī efektīvāk kopīgi izmantojot civilās aizsardzības līdzekļus. Un eh, RESC-EU fonds tiek izveidots pēc Eiropas parlamenta pieprasījuma. Eh, Tātad tādā gadījumā, ja dalību valstīm nav pietiekami resursi, lai tiktu galā ar katastrofu, un eh, iedinstētajām dalību valstīm būs pieejami zinām līdzekļi, kā piemēram šajos mēžu ugunsgrēkos, tāpat, eh, tāpat arī papildus eh, medicīniskajām komandām. Paldies visiem, kas strādāja pie ziņojuma. Paldies! Un tagad pēdējais eh, runātājs. Tātad visi ir izteikušies, tā tagad vārds Stilēnīdas kungam un pēc tam Gardīnī kundze vēl runās. Kolīgs. Paldies! Dārgie kolēģi, kad sākām ar šo iniciatīvu pirms diviem gadiem, godīgi sakot, saskārāmies ar lielu uh, atturību, teiksim tā, no daudz dalībvalstu puses. Es zinu, ka mums ir nepieciešams stiprāks kapacitātes, vairāk finanšu līdzekļu. Es to zināju arī toreiz, un es zināju, ka labāks civilās aizsardzības mehānisms ir ārkārtīgi nozīmīgs, bet man, un kā es saprotu arī jums, svarīgākais ir tas, ko esam sasnieguši ar RESC EU. Tātad Eiropas solidaritāte ir stiprināta, padarīta efektīvāka, e, konkrētāka un tuvāka pilsoņiem. Tas arī ir galvenais. Īpaši šādā laikā, kad mūsu kopīgais Eiropas projekts tiek no daudziem apšaubīts, diemžēl. Īpaši ņemot vērā, ka tuvojas ļoti svarīgās Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir svarīgi, kad mēs izpildām savus solījumus veidot Eiropu, kas sargā, kas sargā dzīvības, un tas ir liels sasniegums vēlreiz paldies. Bet mans lūgums vai padoms ņemot vērā gūto pieredzi strādājot pie šī pasākuma. Šis ir tikai pirmais lielais solis. Mums ir jāturpina pilnveidot Eiropas civilās aizsardzības mehānismu arī citās jomās, īpaši medicīnas jomā. Tas būtu nākamais lielais solis. Vēlreiz liels paldies! Paldies Lenīdas kungam un tagad eh, referentai Gardīnī kundzei. Vārds noslēguma. Paldies! uzklausīju ar eh, lielu interesi visus izteikumus, un tas tik tiešām apstiprina, ka mums ir eh, tāds vienots eh, skatījums, un ir notikusi laba sadarbības starp visām politiskajām grupām un visiem deputātiem šajā svarīgā jautājumā. Eh, par eh, to, eh, kādu ceļu esam gājuši kopš iepriekšējā sasaukuma, kad konceptuāli tika ieskicēta prevencija, un šobrīd tā ir tagad viena no prioritātēm civilajā aizsardzībā. Tā tad tāds ir bijis šis ceļš, un tas man dara optimistisku. Paldies arī komisāru kungam, kurš atgādināja arī grūtās lietas zināmam dalību valstīm. Ir arī no nu, tāds kultūra tradīcija jautājums eh, pieņemt to, ka ir nepieciešamība saņemt palīdzību. Es eh, atceros eh, Eh, savulaik to, kas notika, kad Japāna saskārās ar eh, Fukushīmas eh, mm, traģēdiju. Valsts, kas šķiet visgatavākā pasaulē, nebija gatava tikt ar tādu cilvēcisko katastrofu gadā. Tā tad, nu, ir jābūt gataviem. Eiropa, kas aizsargā, palīdz, tā ir realitāte. Eiropa ir arvien spēcīgāka. Paldies komisijai parlamentam un padomēji, tātad, pateicoties tam, mums ir instruments, kas Eiropu padara drošāku. Esmu priecīga, ka mums eh, ir iespēja arī izvērst šo pārejas eh, periodu, kas ļaut, ļaus būs jau, būt jau gataviem, jo ir eh, jau pārāk daudz cilvēku dzīvības eh, zaudētas un materiālie īpašumi šajos nesenajos eh, mežu ugunsgrēkos. Pateicos sirsnīgi visiem, un kā jau Dzemberlētīkungs atcaucos uz viņu, ir, ir svarīgi, lai Eiropas valsts strādātu kopā mūsu visu drošības eh, vārdā. Tātad paldies visiem tiem, kas strādā civilajā aizsardzībā, paldies uguns eh, dzēsējiem, ir tik daudzi brīvprātīgie, tik daudzās valstīs, kuri strādā mūsu labā. Civilajā aizsardzībā ir dažādi veidi. Un uh, Mēs pagājušā likumdošanā strādājām pie civilās aizsardzības eh, definīcijas, bet eh, jūtas tomēr arī ir kaut kas, un es domāju, ka ir prieks veidot eh, Eiropu, kura ir solidāra, kas aizsargā, kas palīdz pats saviem pilsoņiem. Tā ka paldies vēlreiz visiem, un lai visiem mums veicas darbs šajā virzienā. Paldies Gardīnī kundzei, diskusiju noslēdzam, protams, sveicam visus, kas ir strādājuši pie šī dosie, un tāpat arī referenti vēlreiz veids. Un uh, tagad darba kārtībā Gutelandes kundzes ziņojums pār pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu. Gutelandes kundze nav šeit šodien klāt un viņas vietā uzklausīsim Dalī kundzi. Mirjam, lūdzu. Grazie, prezidente. Um, Welcome, Commissioner. Welcome. Paldies, priekšsēd, komisāri, kolēģi. Sākšu ar pateicības vārdiem Jutai Kutalandei par eh, darbu pie šī ziema, un kā jau jūs pieminējāt, viņa nevar būt šodien klāt, bet vēlos atzīmēt viņas lielisko darbu kopā ar kolēģiem, ēnu referentiem pie šī jautājuma. Kolēģi, es Esmu pārliecināta, ka šodienas intensīvā pesticīdu izmantošana visā Eiropā vairs nav ilgspējīga. Pesticīdu nepārdomāta lietošana eh, kaitē vidē, bet arī cilvēku veselībai. Tā, tā var nopietni negatīvi atsaukties uz zemniekiem, kas izmanto šos produktus, un arī eh, mūs visus, kas saskaras ar šiem pesticīdiem publiskajā telpā, kā piemēram arī skolu pagalmos. Un tādēļ šī direktīva paredz pasākumus, kas ļaut Eiropai ilgspējīgāk izmantot pesticīdus. Taču ir skaidrs arī, ka dalībvalstis šo likumdošanu nepiemēro tā, kā tam būtu to jādara. realitāte ir tāda, ka kopš 1990. gadiem pesticīdu izmantošana Eiropā tikai pieauga. Un neskatoties uz to, ka apzināmies šīs problēmas, kuras rada pesticīdu lauksaimniecības ilgspējai un cilvēku veselībai, mēs redzam tātad, ka pesticīdu izmantošana nav samazinājusies pēdējo gadu gaitā. Ir pamanīts, ir reģistrēts zināms. Eh, um, progresa pateicoties kontrolēm, apmācību programmām, certifikācijas programmām. Taču alternatīvu tehniku izmantošana līdz šim vēl nav apmierinošā. Tādēļ ir nepieciešami nacionāli rīcības plāni. Tāda pastāv jau tagad, bet tie ir pārāk nekonkrēti. Tie maz ko pauž par to, kā mērķi būtu sasniedzami. Arī integrētais tā pesticīdu pārvaldība šeit eh, vēl īsti nav vērojama. Tādēļ ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, jo pilsoņi ir nobežījušies par šo tēmu un viņi vēlas mazināt mūsu atkarību no pesticīdiem Eiropas lauksemniekiem, ir tiesības izmantot vielas un tehnikas, kas neapdraud viņu veselību un neatsaucas negatīvi uz vidi un uh, uh, augsni. Tādēļ ir vajadzīgas jaunas tehnikas, jaunas tehnoloģijas, kas palīdzētu lauksaimniekiem uh, izmantot mazāk vidēji kaitīgas metodas un cilvēku veselībai. Tādēļ prioritāri jātiec uz to, lai Eiropas Savienība un visas tās dalībvalsts pieliek lielāks puls pesticīdu ilgspējīgā izmantošanā. Mums ir jāstrādā nenogurstoši pie tā, lai cilvēku veselība un mūsu vide būtu uh, labāk aizsargāta pret šodien vērojamo plašo pesticīdu izmantošanu. Dalībvalstīm ir jādara arī savs darbs, lai vide, lauksaimnieki un visi iedzīvotāji varētu gūt labumu. Pesticīdu direktīva ir jāpiemēro tādā veidā, ka šie ambiciozie mērķi tiktu tiešām sasniegti. Vēlos atzīmēt, ka sadarbība ar ēnu referentiem bija ļoti veiksmīga un jūtas vārdā. Paldies kolēģiem no visām politiskajām grupām par konstruktīvo pieju un atbalstu jūtas darbam. Mums šodien, kā deputātiem, būs iespēja raidīt skaidru, nepārprotamu signālu dalībvalstīm, ka mēs stāvam plec pie plec ar Eiropas pilsoņiem, lai panāktu ilgspējīgāku pesticīdu izmantošanu visā Eiropā. Paldies! Ribeiro uh, kungs lauksaimniecības komitejas uh, vārdā. Kundze, viena minūte. E Jā, situācija ir ļoti nopietna, arī diskusijas ir ļoti eh, nozīmīgas. Mēs runājam šeit par nopietnu politisko darbu un mūsu lauksaimnieku nākotni. Mums ir jāstrādā ļoti atbildīgi ar pesticīdiem. Lauksaimniekiem, protams, jādod arī savus ieguldījumus, lai aizsargātu vidi. Dokumentā ir uh, uh runa par to, ka galvenais uh, problēmas radītājs ir lauksaimniecība, taču jādomā ir arī par citiem sektoriem. Klimata pārmaiņas ir uh, eh, izraisījis situāciju, ka ir jauni kaitēkļi, pret kuriem lauksaimniekiem jāaizsargājas. Ir vairāk aktīvās eh, vielas, kas ir pieejamas, taču jāraugās arī, kā šos produktus eh, izmanto. Attiecībā uz pārtikas produktiem mums ir drošākie pārtikas produkti pasaulē. skatoties uz eh, pesticīdu atlikumiem pārtiks ķēdē, eh, šis eh, saturs ir vismazākais iespējamais. Tie arī ir fakti, kurus nevajag aizmirst. Paldies, un nākamais runātais būs komisijas vārdā komisārs Andru Kaitis. Kungs, paldies jums, ka ieradāties šodien uzstāties. Paldies par uzaicinājumu uz šo debati, un mēs runājam tātad par pesticīdu ilgstošu lietošu, ilgspējīgu lietošanu, un es apsveicu jūsu pašiniciatīvas ziņojumu, kas dod būtiski ieguldījumu mūsu uh, pastāvīgajā darbā pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Vēlos uzsvērt, ka mums ir tie paši mērķi, tās pašas bažas, sargāt cilvēku veselību, vidi, uh, uh, dzīvās dabas veselību un e, Eiropas pilsoņi arī aizvien vairāk ir nobežījušies par šīm tēmām, par to, kā mēs ražojam pārtika, lai tas notiktu ilgspējīgi. Tieši par to pat laban e, tiek debatēts visā Eiropā. Atgādināšu, ka Eiropas saimnībā ir visaptverošs e, likumdošanas kopums, lai sargātu tātad cilvēku pārtiku, uh, um, cilvēku veselību, un šie uh, produkti, uh, pesticīdi, tiem ir nepieciešama autorizācija vienmēr dalībvalsts līmenī. Tas ir stingrs, plašs process, lai gādātu, ka cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un vidas veselību tiktu sargāti. Un kā jau pār reiz ir norādīts jūsu ziņojumā, Eiropas pilsoņi tomēr vēlas vēl vairāk. Tieši tādēļ arī ir izstrādāta šī direktīva, kas prasa no dalībvalstīm izstrādāt nacionālas rīcības plānus, kuri e, noteiktu kvantitatīvus mēķus, pasākumus un laika grafikus, kā varētu tikt mazināta pesticīdu negatīvā ietekme uz cilvēku veselību un vidas veselību. Komisija ir izvērtējusi šos nacionālos rīcības plānus, kādi tie ir pašreiz. Kopsavilkumā, eh, kopsavilkums esam apkopojuši eh, ziņojumā Eiropas parlamentam jau 2017. gadā. Šajā ziņojumā mēs nonācām pie secinājuma, ka nacionāla rīcības plāni ir gan būtisks solis pesticīdu ilgspējīgas izmantošanas virzienā, taču tiem ir vēl arī daudz trūkumu daudzās jomās. Uzsverām, ka dalībvalstīm ir jāuzlabo šo plānu kvalitāti. Ir jāizveido, ir jāpieņem konkrēti e, mērķi, kvantitatīvi mērķi, un ilgtermiņā jātiecas uz pesticīdu izmantošanas mazināšanu. Ziņojumā ir arī atzīmēts, ka integrēta pesticīdu pārvaldīšana uh, E, ir direktīvā ļoti uzsvērta, bet dalībvalsts šajā jomā nav noteikušas skaidrus mērķus. Tādēļ nav šaubu, ka jādara vairāk. Vēlos jums apliecināt, ka nemitēšos mudināt dalībvalsts darīt vairāk direktīvas implementācijā. Man dienesti e, strādā pie tā, lai tas arī tiktu panāts. Uh, Pēc Nacionāla rīcības plāna izvērtēšanas mani dienesti ir e, sūtījuši vēstules visām dalībvalstīm, uzrādot viņu trūkumus un aicinot viņas to ņemt vērā šos ieteikumus plānu pārstrādē. Komisijas dienesti ir arī kontaktējušies ar e, visiem dalībvalsts kompetentiem dienestiem, lai gādātu, ka direktīva tiktu pilnā mērā īstenot. Pirmkārt, aicinām dalībvalsts apmainīties ar labo praksi, otrkārt, ja dalībvalstis nav savas uh, direktīvas noteiktās prasības izpildījušas, tad komisija apsvērs uh, papildus soļus, uh, pamatojoties uz konkrētajiem secinājumiem. Ar prieku var atzīmēt, ka pagājušajā mēnesī dalībvalstis balsojumā atbalstīja komisijas implementējumu direktīvu, uh, kas noteikti harmonizēts riska indikators. Tas ir implementēšanas pasākumus, kuru tagad e, vērtē padome un arī jūs, Eiropas parlaments, un es aicinu jūs to atbalstīt. Šī indikātori tiks aprēķināti un publicēti līdz šī gada beigām, līdz 2019. gada beigām. Taču divi indikātori, kas, kurus paredz šī direktīva, nav vēl procesa beigas. Taisnotrādi, tas ir tikai sākums, lai mēs varētu uzlabot uh, savu risku novērtējumu attiecībā uz pesticīdu izmantošanu. Integrētā pesticīdu izmantošana ir direktīvas pamats stūrakmens, kā jūs esat arī atzīmējuši. Līdz šim dalībvalstis nav pienācīgi īstenojušas integrētā riska, integrētās riska pārvaldības eh, mehānismus un tā, tie netiek pienācīgi uzraudzīti. Mani dienesti mājā tādēļ organizēs darbnīcu, kuras mērķis būtu izstrādāt rīkus, ar kuru palīdzību dalībvalsts varētu sekot šī būtiski nozīmīga elementa piemērošanai. Jūs savā ziņojumā arī eh, esat